Okay, colleagues, we are going to make... Kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Esam jau pāris minūtes nokavējušies, un mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai mēs eh, šo laiku atgūstam. Es mēģināšu tāpēc izteikties īsi. Man ir liels gods atklāt šo publisko uzklausīšanu, un es īpaši gribētu sveikt eh, mūsu komitejas vārdā Kristos Stilianidis kungu, kurš ir nozīmēts par humanitārās palīdzības un krīžu pārvaldības komisāru. Daži no jums vakar bija klāt, bet eh, tiem, kuri nebija klāt, es vēlreiz izskaidrošu procedūru. Parlaments gatavo balsojumu, lai ievēlētu jauno komisiju saskaņā ar 118. pāntu un 16. pielikumu parlamenta reglamentā, izvērtējot visus komisāru kandidātus, palstoties uz viņu vispārējām zināšanām, ieguldījumu Eiropā un personīgo neatkarību. Parlaments izvērtē arī komisāru kandidātu izpratni par savu portfeli un viņu komunikācijas prasmes, un šodien šajā uzklausīšanā mums ir jāizdara šis izvērtējums. Gribētu jūs arī informēt, ka šī sanāksme uh, tiek pārādīta interneta tiešsaistē Eiropas parlamenta mājaslapā un arī Europe by Satellite. Sirsnīgi sveicu visus, kas skatās mūsu satelītē un interneta tiešsaistē. Video ieraksti būs pieejami īsi pēc sanāksmes. Šajā sanāksmē ir paredzēts tulkojums 23 valodās. Protams, ka visiem ir ierobežots uzstāšanās laiks, taču nerunājiet pārāk ātri, savādāk jūs nevarēt, nevarēs pārtulkot. Šķiet, ka šodien ir starptautiskā tulkotāja diena. Sirsnīgi sveicu mūsu tulkus starptautiskajā tulkošanas dienā un paldies, ka strādājat kopā ar mums. Our, Mēs jau esam nosūtījuši komisāru kandidātiem rakstiskas jautājumus, un komisāra kandidāts ir atbildējis rakstveidā un uh, Viņa atbildes ir pieejamas šeit zālē. Tagad es paskaidrošu, kā mēs rīkosimies. Stilija Nīdis eh, sāks uzstāšanos ar savu uzrunu, kas nebūs garāka par 15 minūtēm. Pēc tam, tāpat kā vakar, uzklausīšanas galveno daļu sastādīs 45 jautājumi. Pirmajā kārtā katrai politiskajai grupai būs iespēja uzdot jautājumu. Katram jautājumam ir atēlēta viena minūte, un komisāra kandidāts var Mm, atbildēt uz katru jautājumu, un viņam ir atvēlēta pusotra minūte. Pēc tam e, deputāts var uzdot īsu papildu jautājumu, un e, šī, šis papildu jautājums ir pusminūti garš, kamēr deputāta atbilde var būt tikai viena minūte gara. Tātad tas nozīmē, ka uh, katrs jautājums ir tikai viena minūte garš, un uh, atbilde nedrīkst būt garāka par divām minūtēm. Lūdzu, atcerieties, ka jūs nevarat pārsniegt sev Uh, atvēlēto uzstāšanās laiku. Jums priekšā ir pulkstens, un jums ir jāsako līdzi laikam. Mēs esam uzaicinājuši arī citas komitejas piedalīties šajā uzklausīšanā, jo šīs komitejas uh, nodarbojas ar mūsu kompetencēsošiem jautājumiem. Tas ir ārlietu komiteja un vides un sabiedriskās veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Pēc tam, kad šīs komitejas būs izteikušās, varēs uzdot jautājumus deputāti no politiskajām grupām. Lūdzu, sāksim! Stilianidis kungs, dodu jums vārdu, jums ir atvēlētas 15 minūtes. Paldies!